mājaslapā un arī protokolā šis teksts būs pieejams. Trešdien es kopā ar padomas priekšsēdētāju parakstīšu divus tiesību aktus, kas ir pieņemti saskaņā ar uh, mūsu procedūru, un šīs sēdes protokolā būs paziņoti šo tiesību aktu nosaukumi par reglamentu. Man ir no nu, Katī Konga. Viņš ir pieteicies runāt par reglamentu lūdzu. Priekšādātā kungs, mēs esam Strasbūrā, jūs pieminējat to, un uh, īrijā uh, desmit, desmit cilvēki zaudēja dzīvību tad, kad viņi ceļoja, un es gribētu piefiksēt uh, šo faktu. Mēs noteikti vēlamies izteikt līdzjūtību, un tajā pašā nedēļas nogalē uh, Tony Goldens no īrijas policists tika nogalināts uh, pildīdām savus uh, amata pienākumus, un tāpēc es vēlos, lai arī līdzjūtība viņa tuviniekiem tiktu iekļauta uh, šis, šajos protokolos. Katīkungs mēs noteikti pārbaudīsim uh, šos aspektus un uh, varēsim attiecīgi rīkoties. Saskaņā ar 186. reglamenta punktu. Žuāla Ferēra atsvo. Žuāla Ferēra kungs gribētu izteikties, lūdzu. Čobrigād, senjor prezident. Kri... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlamies pievērst jūsu uzmanību situācijai, kas mūsuprāt ir ļoti nopietna. Tā ir absurda situācija tādēļ, ka jūsu dienesti uh, jūsu dienesti traucē deputātiem strādāt. Es šeit runāju par uh, rakstiskiem jautājumiem un par to, kā konstitucionālo lietu komiteja šo jautājumu risina. Un iemesli, kas tiek minēti, mēs sniedzam informāciju par to, ka mums ir jautājums, kas jāizskata steidzami, bet jūsu dieneste uh, ir tie, kas pieņem lēmumu par to, vai šīs jautājums ir steidzams. Uh, mums nešķiet īsti pareizi, ka lēmumu pieņem dienesti, un vai jūs varētu paskaidrot, kurš, kurš tieši pieņem šo lēmumu un kādi principi tiek ņemti vērā. Lielas paldies! Okay. Vielen Dank, Herr Ferreira. Paldies, Žēl Ferreira kungs! Eh, mani dienesti sniedz man informāciju par to, ka jūs vēlaties par šo jautājumu runāt. Šobrīd es nevaru jums sniegt informāciju par 130. Eh, reglamenta punkta interpretāciju, bet šobrīd notiek eh, jūsu uzdotā jautājuma analīze un attiecīgi varēsim atbildēt vēlāk. Dāmas un kungi, priekšredētāja konferencē saskaņā ar 149. punktu. Tika pieņemts protokols. Šis protokols jums ir pieejams un saskaņā ar, um, e, saskaņā ar uh, e, politiskā grupu uh, piekrišanu.